Colleagues, please take seat. We start our meeting. Please. Sāksim mūsu sanāksmi, lūdzu ieņemiet savas vietas. Please take seat. Lūdzu ieņemiet savas vietas. Good morning to everybody and a warm welcome. Labrīt visiem klātesošajiem! Un gribētos arī laipni sveikt mūsu viesus Eiro grupas priekšsādātāju Jēronu Daiselblūmu, kuram es esmu ļoti pateicīgs par to, ka viņš ir ieradies. Un piedalīsies šajā pirmajā ekonomiskajā dialogā jaunajā parlamenta sasaukumā. Kā jau jūs zināt, ekonomiskais dialogs ir būtiska atbildības uh, un atskaitīšanās daļa Eiropas semestra ietveros, un šīs dienas dialogā ar Daiselblūmu kungu mums uh, deputātiem būs iespēja cita starpā apspriest uh, valstīm specifiskās rekomendācijas, kas tika apstiprinātas jūnijā padomē. Uh, noslēdzot 2014. gada Eiropas semestri, kā arī gūt uh, plašāku ieskatu un apspriest ekonomisko situāciju Eiropā un Eirozonā. Runāt par pārvaldības rīkiem, par investīcijām, elastīgumu un tam līdzīgi. Mums bija ļoti interesantas diskusijas vakardien par to, kā valstīm specifiskās rekomendācijas ir īstenotas, un es domāju, ka mēs izmantosim šīs dienas dialogu, lai pavirzītu uz priekšu mūsu parlamenta darbu, kas saskaņā ar ekonomiskās pārvaldības juridiskās atveru noteikumiem ietver arī visus semestra laikā pieņemto lēmumu pārbaudi. Uh, Tie ir lēmumi, ko pieņem Eiropas komisija un padome. Gribēju atgādināt di deputātiem, ka šis dialogs tiek uh, rīkots divreiz gadā. Un gribēju jums atgādināt arī mūsu darba metodi. Es domāju, ka jūs to zināt. Daiselblūma kungs sniegs uh, ievadu runu aptuveni 10-15 minūšu apjomā, un pēc tam deputātiem būs iespēja piecu minūšu laikā uzdot jautājumus un saņemt atbildes, un, ja laiks to pieļaus, mēs varēsim to arī turpināt. Es aicinātu deputātus neizmantot uh, pārāk daudz laika no atvēlētajām piecām minūtēm jautājumam, jo tad, ja jūs uh, uzdodat četru minūšu garu jautājumu, atbildēji atliek tikai viena minūte. Tāpēc būtu saprātīgi izmantot mazāk laika politiskās grupas jau ir iesniegušas eh, to runātāju vārdus, kas uzstāsies eh, šo grupu vārdā, un tāpēc tagad es aicinu Eirogrupas priekšsādātāju Daiselblumu kungu sniegt ievadvārdus šī, šajā diskusijā. Paldies, priekšsādātāji, godājumie deputāti. Man ir milzīgs eh, prieks vēlreiz uzstāties jūsu komitejā pirmo reizi kopš Eiropas parlamenta vēlēšanām. Uh, Es redzu dažas pazīstamas sejas, bet arī jaunas sejas, un es ļoti priecājos par gaidāmo viedokļu apmaiņu ar jums un ceru, ka varēšu mācīties no jūsu zināšanām un pieredzes. Jauna sasaukuma sākums ir labs laiks, lai veiktu ekonomiskās situācijas inventarizāciju un runātu par Eirogrupas prioritātēm. To es darīšu ņemot vērā galvenās Eirozonas politikas rekomendācijas, kuras mēs apstiprinājām jūnijā un kuras mēs esam apņēmušies īstenot. Kā ir norādīts Eirogrupas darba programmā, mēs esam iecerējuši apspriest šo rekomendāciju īstenošanu un sekojošās darbības katrā no nākamajām Eirogrupas sanāksmēm. Vispirms teikšu dažas vārdas par ekonomisko situāciju. Pēdējo nedēļu laikā prese ir daudz rakstījusi par aplaistajiem IKP datiem 2014. gada 2. ceturksnī, un dati norāda, ka IKP Eirozonā paliek stabili salīdzinājumā ar 2014. gada 1. ceturksni, un ka ekonomika ir augusi par 0,7% salīdzinājumā ar to pašu periodu 2013. gadā. Šie skaitļi, šiem skaitļiem slēpjas atšķirīgs sniegums dažādās valstīs, piemēram, tādas valstis kā Spānija, Portugāla, Igaunija un Slovākija, kā arī Nīderlanda ir uzrādījušas labākus rezultātus, patiešām labus rezultātus, un manuprāt, tas lielā mērā ir saistīts ar reformām, kas tagad sniedz rezultātus šajās valstīs. Un tomēr šis spēcīgais sniegums nespēja stāties pretī sliktākai ekonomiskai situācijai Eirozonas lielākajās ekonomikās. Vācijā to ir iespējams daļai saistīt ar um, īpaši labu sniegumu gada pirmajā ceturksnī, bet uh, ietekmi rada arī plašākas, plašāka ģeopolitiska spriedze, piemēram, es atbildu uz uh, attīstību Ukrainā, un tas ietekmē ekonomisko aktivitāti un sajūtu. Uh, Nesenie IKP dāti pierāda, ka atveseļošanās Eirozonā joprojām ir trausla un nelīdzsvarota. Finanšu ministri ekonomisko situāciju nākamnedēļ apspriedīs Milānā. Neietekmējot šīs diskusijas rezultātus, es uzskatu, ka nesenā attīstība norāda, ka ir nepieciešams turpināt izaugsmas un reformu darba kārtību ar jaunu apņēmību. Būtiskākie izaicinājumi, ar ko saskars Eirozona, nav mainījušies Mēs esam izstrādājuši skaidru politisku atbildi šiem izaicinājumiem, kas galveno uzsvaru liek uz uh, valsts un privāto parādu līmeņu samazināšanu, konkurētspējas uzlabošanu, veicot struktūrālas reformas un atjaunojot uzticību mūsu finanšu sektoram, lai tas varētu strādāt uh, ekonomiskās atvesļošanās labā, kas mums tik ļoti nepieciešama. Visi šie pasākumi ir ārkārtīgi būtiski, lai uh, atgrieztu ekonomisko izaugsmu vismaz pie tā līmeņa, kāda tā ir bijusi pēdējo gadu laikā, jo pēdējo ga pāris gadu laikā mēs redzam, ka investīcija līmenis samazinās. Pasākumi, kas ir veikti Eirozonā, ir bijuši ļoti drosmīgi un tie ir snieguši sākotnējos rezultātus, uz kuriem būtu turpina, jāturpina balstīties, jo, ja mēs to nedarīsim, tas apdraudētu jau paveikto darbu. Mēs esam pavirzījušies uz priekšu arī atgriežot valsts finanses, uh, uz veselīgiem pamatiem, un Eirozonas de budžeta deficīta prognozes jau pašlaik ir zem 3%, un tās valstis, kas ir pārsniegušas deficītu, pašlaik to samazina. Privātais uh, sektors arī atbrīvojas no parādiem, un uh, daudz valstu obligācijas ir pazeminājušas procentu likmes. Uh, Mums eh, ir pašlaik eh, jādomā par to, ka krīze prasa būtisku pievēršanos eh, ilgspējīgas izaugsmes veicināšanai, un tam ir nepieciešama pareiza politika, lai mēs varētu nodrošināt izaugsmē draudzīgu fiskālo. jāatspoguļo arī eh, nacionālajos budžeta projektos. Struktūrālo reformu turpināšana, lai uzlabotu Eirozonas eh, konkurētspēju, ir būtiskākais mūsu izaugsmes stratēģijas elements, izējot no krīzes eh, režīma. Uh, Daudzas reformas, eh, kas tiek veiktas, aptver darba tirgus, eh, produktu tirgus, pasākums, lai uzlabotu biznesa vidi, un atšķirīgās valstīs ir nepieciešams atšķirīgas reformas, tomēr, kur iespējams Eirogrupas mērķis ir palielināt iespējamo kopējo ieguvumu. Un paturot to prātā, ir notikuši, noti, Eirogrupā tuvākā pusgada laikā notiks būtiskas politikas par struktūrālo politiku. Mēs jau esam sākuši apspriest darbas, dalībvalstu plānus samazināt ļoti augsto darba spēku aplikšanu ar nodokļiem, kas ir ļoti būtiska problēma gandrīz visās Eirozonas valstīs kur ir nodokļu sloks uz darba spēku, kas pārsniec e OECD vidējos rādītājs un darbojas kā barjera izaugsmai un nodarbinātības veicināšanai. Uh, Mēs strādājam arī pie kopēja labākās prakses principu apkopojuma, kur gatavo komisiju, un to mēs apspriedīsim nākamnedēļ. Mēs ļoti rūpīgi skatīsim arī dalību valstu plānus samazināt uh, nodokļa uh, starpību vai jebķīli un citas um, struktūrālās reformas. Turklāt es uh, ļoti spēcīgi ticu šim koleģiālajiem novērtējumam. Tas ir ārkārtīgi būtisks budžeta koordinācijas procesam Eirozonā, un mēs to izmantosim, lai nodrošinātu, ka nu, tiek nodrošināta atbilstība paktam un ka valdības patur prātā valstīm specifiskās rekomendācijas gatavojot budžeta projektus. Runājot par uzticības atjaunošanu banku sektoram un finanšu tirgus sektoru fragmentācijas novēršanu, Mēs eh, ļoti cieši sadarbojamies ar jūsu komiteju, to darījām arī pirms eh, vēlēšanām, un mums izdevās eh, pavirzīties uz priekšu būtiski Banku Savienības izveidē, un es no visas sirds pateicos komitejai par darbu, kuru mēs kopā paveicām vēlējās nakts darba sesijās. Tuvāko divu mēnešu laikā ECB uzņemsies pilnu uzraudzības lomu saskaņā ar vienotās uzraudzības mehānismu, un, manuprāt, tas ir ārkārtīgi būtisks solis, lai izveidotu ticamu pārobežu uzraudzības sistēmu. Tā veicinās uh, saiknes veidošanu starp bankām un valsts pārvaldēm. Un uh, mēs domājam arī par investīciju klimatu uzlabošanu Notiekošā sagatavošanās ir ārkārtīgi būtiska, un tāpat kā Eiropas parlaments mēs ļoti rūpīgi izvērtīsim jaunāko informāciju no ECB un Eiropas banku uzraudzības iestādes par aktīvu kvalitātes novērtējumu un stresa testiem. Gribēju arī atgādināt, ka šobrīd ir spēkā stājies vienotās uzraudzības mehānisms, tas ir būtisks bloks eh, banku savienības izvērtē un ir ārkārtīgi būtisks, lai mm, noteiktu banku ieguldījumu darbības noregulēšanā un uh, vienotajā noregulēšanas me mehānismā. Es zinu, ka tas ir jaunajai prezidentūrai viena no prioritātēm, un, protams, ka komisija ir sākus darbu pie saviem priekšlikumiem. Un tagad es gribēju teikt dažus pēdējos vārdus par valstīm, kas joprojām izmanto ekonomiskās pielāgošanas programmas. Pašlaik tādas ir palikušas tikai divas - Kipra un Grieķija Un kopš es pēdējo reizi uzstājos šajā komitejā, Portugāla ir veiksmīgi izgājusi no šīs programmas, un, un kā jau jūs to labi zināt, tā nav prasījusi papildu atbalstu. Pēdējā ceturkšņa pārskatā Kipras programmā eh, tika apstiprināts, ka Kipra ir uz pareizā ceļa, komisija, SVF un ECB pagājušā gada jūlijā vienojās, ka Kipra pilda uh, tās um, mērķus, ka tiek panākts uh, stabils progress, restruktūrizējot bankas un ka tiek veiktas arī struktūrālās reformas. Protams, ka mums priekšā vēl ir garš ceļš, un es varu tikai uzsvērt, cik nepieciešams ir pilnā apjomā un saulēcīgi īstenot programmas prasības. Eirogrupa pēdējā pārskata datus uh, par Kīpru apspriedīs 12. septembrī. Grieķijā ir panāks reāls progress uh, veidojot eh, sabalansētu ekonomiku, pateicoties arī grieķu pilsoņu un grieķu iestāžu centieniem. Šobrīd Grieķijā ir primārs eh, budžeta, defici, eh, budžeta atlikums, kas ir pirmo reizi kopš sešu gadu recesijas. Tekošais konta, tekošā konta bilance ir pozitīva, banku sektors ir rekapitalizējies un ir pazīmes, ka atjaunojas uzticība tirgumu. Nu, tomēr paliek diezgan daudz izaicinājumu, to skaitā ārkārtīgi augsts uh, valsts parāda līmenis. Un uh, ir paredzēts, ka 2014. gadā tas sāks samazināties, tomēr bezdarbs joprojām ir krietni augstāks nekā vidējais Eirozonā. Uh, it īpaši jaunatnes vidu, un tam būtu jābūt mūsu darba programmas prioritātei. Augustā veiksmīgi tikt, tika pabeigta 4. Grieķijas programmas novērtēšana, 5. notiks rudenī, un šīs novērtēšanas ietvaros mēs domāsim, kādi pasākumi būs nepieciešami, lai turpinātu Grieķijas, lai nodrošinātu Grieķijas turpmākos, turpmākā nepieciešama pēc finansējuma ja kādi lēmumi par Grieķiju tiks eh, pieņemti ņemot vērā šo pārskatu. Nu, šķiet, ka tas tad arī varētu būt viss ievadam un liels paldies. Liels paldies, priekšsādātāji kungs, par šiem interesantajiem ievadvārdiem. Nu, tagad uzsā, uzsāksim jautājumu un atbilžu sadaļu, un pirmais runātājs būs ETP koordinators Bāckungs. Četras minūtes. Liels paldies priekšsādātājiem! Labrīt, Daiselblūma kungs, ir ļoti jauki, ka jūs kā Eiro grupas šefs šeit atkal esat mūsu komitejā. Gribēju parunāt par divām tematu grupām. Pirmkārt, gribēju pievērsties jaunākajai Mario Draghi runai Jackson Hallā, Manuprāt, tā bija ievērojama, bet no šīs runas eh, daudz kas eh, tika saprasts nepareizi. Un Mario Draghi nav arī atspēkojis eh, šīs nepareizās in interpretācijas. Viņš nav piedāvājis politiku, kas finansētos no deficīta. Un ņemot vērā to, ka darba spēka politika ir nepieciešamas steidzamas reformas darba tirgos, ir nepieciešams veikt uh, publisko izdevumu novērtējumu. Mēs zinām, ka daudzās dalību valstīs uh, šie izdevumi ir ļoti lieli, arī nodokļu sloks ir liels un pastāv juridiski ierobežojumi, ko nosaka stabilitātes un, juridi, un izaugsmes pakts Tādējādi tas ir pretrunā šo paktu. Es eh, gribēju parunāt eh, par jums, ar jums par šo runu, jo, manuprāt, tās atcēla gaisā tādu lielu putekļu vētru. Tas būtu pirmais tēma loks. Otrkārt, ikdienu mēs esam spiesti nodarboties ar Ukrainu un tādējādi arī ar Krieviju. Un raugoties uz to, ka Krievijā šobrīd tiek izvests milzīgs kapitāla apjoms ikdienu, man interesētu, kā jūs vērtējat Krievijas finanšu sektora situāciju un kā Eiro, kā jūs kā Eiro grupas priekšsādātājs saredzat īstermiņa un vidē termiņa perspektīvu Krievijas finanšu sektorā. Paldies! The answer. Atbilde. Liels paldies, Balca kungs, par uh, uzdotajiem jautājumiem. Šie abi jautājumi skār ļoti svarīgas uh, problēmas, uh, gan debates par Jackson Hall runu, gan arī par Krievijas un Ukrainas situāciju. Jā, tiešām šīs runas interpretācija ir atšķirīga un dažkārt tiek izrauti atsevišķi izteicieni uh, un um, skatīt ārpus kontekstu. Jā, pat tiešām tika uzsvērts, ka fiskālā politika varētu spēlēt lielāku lomu, un manuprāt, tas saskan ar uh, Dragī kunga iepriekšējiem paziņojumiem. Viņš uh, vienmēr skaidri ir teicis politiķiem, ka nevajag gaidīt uh, visus risinājumus, ka ka tos piedāvās bankas vai monetārā politika, un tāpat ļoti skaidri, kā es to arī norādīju ievadu <coughs> runā Dragīkungs norādīja, ka stabilitātes un ekonomikas pakts ir kā ēnkurs un ka to mēs nedrīkstam pazaudēt. Un Mario Draghi katrā runā uzsver struktūrālo reformu nozīmi, lai būtiski uzlabotu Eiropas ekonomikas uh, ekonomiku konkurētspēju. Kā jau jūs norādījāt, vairākās valstīs darba tirgus joprojām ir problēma, un dažādās valstīs ir nepieciešams atšķirīgas struktūrālās reformas. Tagad runājot par fiskālo pusi, jā, ir vairāki varianti iespējami. Eiro grupā ir stingra apņēmība ievērot faktu un tā noteikumus, tai pašā laikā pieļaujot nepieciešamo elastību, bet uh, fiskālā politikā ir vairākas izvēles iespējas. Uh, ja nepieciešams, var izmantot saskaņā ar noteikumiem elastību, kas ir paredzēta paktā, tālāk var uh, budžetā mm, atvērt fiskālo Uh, nišu, lai mazinātu nodokļu slogu, nodokļu slogu uz darba spēku un to pārvirzītu uz tādiem sektoriem, kur uh, šis sloks uh, nodarītu mazāku kaitējumu un tādējādi veicinātu ekonomikas izaugsmi. Manuprāt, fiskālās politikas debatēm nevajadzētu koncentrēties tikai uz pakta uh, demontāžu. Kā jau es norādīju, šis pakts ir svarīgs Eirogrupai ilgtermiņa eh, Eirozonas pastāvēšanai un uzticamībai. Un eh, tā pašā laikā ir daudz izvēles iespēju, lai veicinātu ekonomikas izaugsmu. Tālāk par Krieviju. Šīs jautājums neskar eh, tikai Eirogrupu, un es varētu arī neatbildēt uz šo jautājumu tālāk, bet uh, tomēr uh, jānorāda, ka sankcijas un finā, eh, sankcijas pret Krievijas finanšu sektoru ir efektīvas un tā ir uh, saprātīga pieeja un var šīs uh, sankcijas vēl pastiprināt pakāpeniski, neeskalējot tās, uh, ja tas nebūtu nepieciešams, bet es domāju, ka ir uh, plaša vienprātība Eiropā, ka ir jābūt stingrai nostājai attiecībā pret Krieviju un finansiālās sankcijas varētu būt ļoti efektīvs risinājums. Paldies! Tagad vārds Udo Bulmanam no S&D grupas. Liels paldies priekšsādātāji, laipni sveikts esat arī jūs, Deisen Blūmkungs no sociāldemokrātu grupas, kas ir pārstāvēti mūsu komitejā. Un nerunāsim aplinkiem. Situācija nekādā gadījumā nav nomierinoša. Eiropa eh, vairs nestāv bezdibēņa priekšā, bet joprojām mēs saskaramies ar risku nokļūt ilgstošā stagnācijā un jādomā, kā no šīs situācijas izkļūt. Ir jādomā par to, cik būtiska, cik svarīga ir Mario Draghi runa. Jūs uh, zinat mūsu nostāju. Burkharda Valca kungs uh, savu jautājumu uzdeva ar komentāru par to, ko Draghi nebūtu varējis uh, vēlējies domāt. Vismaz es to tā sapratu bet parunāsim par to, kā tad izkļūt no šīs situācijas. Nepalīdz, uh, to nepalīdz darīt tikai runas interpretācija, neiet jau runa tikai par deficīta rēgu. Mēs nezinām, kā Eiropā valstis taupa, un man uh, ir iespējas, ka mums nav nekādas reālas programmas tam, ko teica Dragī. Nav nedz politiska konsensa, nedz programmas, lai īstenotu to, ko prasīja Dragī. Un tāpēc es gribēju jums vēlreiz pārjautāt par elastīgumu. No kurienes tad šis elastīgums radīsies? Protams, ka mēs uh, diskutējam par struktūrālajām reformām, mums ir jābūt iespējai radīt pamatu investīcijām. Uh, bet nevar būt tā, ka labākais finanšu ministrs ir tas, kura valstī vairs nenotiek investīcijas. Un tāpēc es labprāt gribētu zināt, kur jūs saredzat politisko vēlmi, politisko programmu vai ieteikumus, kas atbilst tam, ko sacīja Dragīkungs. Mēs varētu to konstruktīvi apspriest. Lūdzu, pastāstiet mums, kāda ir valsts loma šeit, kur tad ir tie vadošie projekti, uh, kas iedrošinātu investēt arī privāto sektoru, piemēram, enerģijas sektorā? Tāds ir mans jautājums. Um, ehm, Dankšön, Herr Bulman. Lielas paldies, Bulmana kungs, par jūsu jautājumu. Es domāju, ka pieeja ekonomikas jomā šobrīd ir jāveido kā politiku kopums vai mikslis nevar teikt, uh, kā daži politiķi to saka, visi risinājumi meklējam Eiropas centrālajā bankā. Šeit ir nepieciešams uh, politiku kopums. Tātad ECB jau ir veikusi virkni soļus, tā skaitā jūnijā, un tie, uh, tiek šie pasākumi turpināti arī šobrīd. Līdz e, es sagaidu LTRO programmas rezultātus tuvāko mēnešu laikā un nākošu gads. Un uh, Bet mums ir jāsaprot, ka jūnijā jau ir veikta virkne pasākumu ECB, varbūt sekos vēl citi pasākumi, kas, nebūs, kas būs nepieciešami, bet, lai mēs uh, saskatītu konkrētus pasākumu rezultātus, ir nepieciešams laiks. Tie nebūs uh, tūlītēji. Tālāk uh, par politiku miksli un banku savienību. Tātad, ja mēs uh, pār, spēsim pārveidot banku sektoru, īstenosim stresa testus un pārvarēsim banku sektora sadrumstalotību, tad mēs nodrošināsim ekonomikas atveseļošanos. Galvenais ir nodrošināt uh, ekonomikas atveseļošanos un investīciju plūsmu Eiropā šobrīd. Un uh, es domāju, ka uh, Uh, šobrīd, kad mēs gaidām monetārās pakotnes rezultātus, banku savienības uh, izveidas rezultāts, ir uh, investīcija nozīme kļuvusi vēl lielāka un tādēļ arī Žana Kloda Junkera teiktais par 300 miljārdiem tika pozitīvi vērtēts. Un, Eh, komisijas uzdevums būs iedarbināt šo investīciju programmu. Um, runājot par politiku kopumu, eh, tajā, protams, ir iekļaujama arī fiskālā politika, un stabilitātes izaugsmes pakts eh, ir jāsaglabā, un tai pašā mm, laikā nepieciešama elastība. Bet elastība nenozīmē, ka var darīt jebko. Elastība nozīmē to, ka Eh, veicot struktūrālus eh, centienus, ir jāpanāk uzlabojumi. Tā pašā laikā ir jāņem vērā struktūra reformas, kas tiek īstenotas dažādās valstīs. Un eh, balstoties uz šādu novērtējumu, jāvērtē struktūrālais deficīts vai situācija uzlabojas, kāda ir uh, Eh, jāņem vērā, kāda ir valsts eh, īstenoto struktūrālo reformu programma. Protams, šīs debatas kļūs ļoti konkrētas oktobrī un novembrī, kad, komi, kad komite, komisija izvērtēs nacionālās programmas. Bet eh, es gribu teikt, ka nevar īstenot tādu pieeju, ka jebko var darīt. Ir jābūt struktūrālai pieejai. Paldies! par interesantām atbildēm, un tagad vārds EKR grupai. Daiseblūm kungs, es nepiekritīšu jūsu teiktajam ne par vispārējo ekonomikas situāciju Eiropā, ņemot vērā to, ka miljoniem cilvēku ir bez darba, ka pieauga nabadzības. Uh, Uh, izplatība. Tas nozīmē, ka jūsu īstenotā politika nav bijusi veiksmīga, tīpaši no Grieķijas viedokļa. Mēs esam uh, šajā laikā aizņēmušies 200 miljārdu eiro un bezdarbs uh, joprojām pieaug, uzņēmumi tiek slēgti. Uh, cilvēki dzīvo zem nabadzības sliekšņa un valsts parāds ir kļuvis nekontrolējams. Un uh, vairs absolūti nav ilgtspējīgs. Uh, tāpat uh, uh, parādu līmenis ir uh, eskalējies un uh, memorāns uzspiež Grieķijai maksāt šos parādus, un arī Eiropas parlaments savā mārta rezolūcijā ir norādījis, ka ka eirozona, uh, uz eirozonu arī gulstas nopietna atbildības daļa uh, tādēļ, ka nav prognozēti eh, ekonomikas politikas un pieņemto lēmumu ietekme uz reālo dzīvi. Un šeit ir pie, pieminam arī trojka un tās loma. Vai jautājums, vai ir paredzēts, ka eiro grupa uh, eh, maksās kompensāciju par nodalīt, nodarīto kaitējumu? un arī par um, Eiropas parlamentā rezolūcijas īstenošanu tiks ir gatavota vēstule par šo jautājumu, jo šī parāda problēma ir jāatrisina. Visa šī situācija ietekmē gan centrālo banku, gan valsts parādzīmes un jūs lēmumu 72 punktā ir uh, runa par parādu situācijas atrisināšanu. Vai jūs tiešām paredzat kādu ekonomikas izaugsmi Grieķijā 2014. gadā, un ja jā, tad uz kādiem pieņēmumiem jūs to balstāt? Un uh, Parīzē um, notiks uh, sarunas starp Grieķiju un Trojku, un atkal viss turpināsies, paaugstināsies ir paredzēts paaugstināt nodokļus pa, uh, mājokļiem un uh, kurināmajam, vai tiešām tā tas spēj turpināties. Paldies! Manuprāt, uh, jūsu komitejas iepriekšējās sanāksmēs mēs bieži esam runājuši par Grieķijas situāciju Un uh, nav domstarpība par situācijas vērtējumu, tā ir ļoti nopietna. Uh, tā ir uh, šī situācijas ietekme gan ekonomikas, gan uh, sociālā jomā ir ļoti smagā, pieauga nabadzība, cilvēki zaudē darba vietas, bet jūs visu vainu uzveļat programmas īstenošanai, bet jāskatās uz Grieķijas ekonomikas, ekonomiskās situācijas cēloņiem, un uh, tie nav meklējami šajā programmā, bet jāskatās ir uh, senākā vēsturē. Tagad jautājums ir tāds, kā virzīties uz priekšu un situāciju pārvarēt. Manuprāt, daudzi struktūrālie jautājumi uh, kas kavēja ekonomikas attīstību Grieķijā, ir tiek risināts īstenojot šo programmu, bet risinājumi nav viegli īstenojami. Ja gribam ekonomiku padarīt konkurētspējīgu un piesaistīt investorus, tad ir jāveic pamat pārveidojumi, un tas nav viegls uzdevums. Un mēs esam atkārtojuši vairāk Pirmkārt, ka mēs, kā Eiropas partneri, Eirogrupā esam gatavi atbalstīt Grieķiju, kad tas būs nepieciešams. Un esam gatavi to darīt, balstoties uz izvērtējumu, kas tiek veikts šobrīd. Tātad šis ir piektais izvērtējums. Un pēc tam mēs redzēsim, kāds atbalsts Grieķijai būs nepieciešams turpmāk arī pēc šīs programmas uh, pabeigšanas. Uh, sadarbībā ar Grieķiju uh, ir izstrādā, tiek izstrādāta izaugsmes darba kārtība, uh, arī uh, piesaistot starptautiskās finanšu institūcijas, bet daudz kas vēl ir darāms, un mēs esam gatavi sadarboties ar Grieķijas valdību šajā jautājumā. Paldies! Tagad Alda grupas vārdā Karavana Ņūvenhoizen. Paldies, priekšsēdētāji Daiselblum kungs, ir prieks jūs redzēt mūsu vidu un apspriest ar jums uh, Eiropas un ekonomikas jautājumus uh, Eiropas līmenī. Es vēlos uh, jautāt, vai jūs esat paredzējis darboties šajā amatā arī turpmāk un cik ilgi. Un Um, bet pirmais jautājums ir par kvantitatīvu atvieglošanu, un tas, šis vārds atvieglošana patiesībā mūs satrauc, lai arī tas izklausās it kā nomierinoši. Tātad uh, šobrīd tiek runa par uh, zēmu inflācijas līmeni, jo energoresursu cenas uh, neceļas un arī pārtikas cenas ir zemas. Jautājums, kāda ir jūsu un Eiropas centrālās bankas loma šai sakarā tālāk par darba tirgu tiek runāts par elast drošību, tātad tas ir līdzsvars starp elastību un drošību. Un uh, par stabilitātes un izaugsmes paktu un valstīm specifiskām rekomendācijām gribu jautāt, vai mums vai nevajadzētu vairāk runāt arī par drošības aspektu šai jautājumā, jo daudzas valstis, diemžēl, neievēro uh, stabilitātes un izaugsmes paktu un uh, ne arī šīs uh, valstīm specifiskās rekomendācijas. Paldies! Mēs, eh, man prieks um, jūs redzēt šai zālē. Es atceros, ka jūs bijāt uh, ekonomikas un finanšu komitejas priekšsēdētāji Nīderlandes parlamentā, tad mums Hāgā jau ir bijusi cieša sadarbība. Jautājums par to, vai šajā amatā palikšu un cik ilgi, man prieks dzirdēt šo jautājumu, kā jūs uh, zināt, un man ir prieks jums to vēlreiz pateikt. Mans pilnvaru termiņš beidzas nākamā gada jūlijā, un esmu um, apņēmies uh, pabeigt uh, strā, šo pilnvaru termiņu, un jau lēmums par to, vai kandidēšu vēlreiz tiks pieņemts vēlāk. Un es domāju, ka mums vajadzētu mazāk runāt par politiķu darba vietām, bet vairāk par mūsu vēlētāju darba vietām. Tālāk par kvantitatīvo atvieglošanu. Jā, jūs uztrauc šis vārds atvieglošana. Jā, šis, šī kvantitatīvā atvieglošana var būt labs instruments, ja tirgū trūkst likviditātes. Un jautājums ir tāds, vai uh, et ECB, ja e, izmantotie instrumenti e, palīdz risināt šo problēmu. Manuprāt, e, šī situācija ir jāizvērtē Eiropas centrālai bankai, kas ir neatkarīga centrālā banka. Un kā jau es norādīju, šī jūnija pakotne mūsu analīzē vēl nav pilnīgi iestrādāta. Uh, un šīs pakotnes īstenošanas rezultāti vēl tikai ir gaidāmi, tie vēl nav pilnībā sasniegti. Tālāk par inflācijas risku. Kā jūs zināt, ECB vienmēr ir pievērsus uzmanību vidusposma inflācijai, un, manuprāt, tā ir arī pareiza pieeja. Jūs runājāt arī par elast drošību, ko bieži eh, šo terminu izmanto runājot par darba tirgus reformām un arī par eh, stabilitātes un izaugsmas paktu, par stabilitāti un drošību. Mēs uzskatām, ka paktu nedrīkst novājināt, un to arī Mario Dragī savā runā skaidri norādīja un tā pašā laikā es uh, uzskatu, ka elastība šai paktā ir paredzēta uh, un tam ir savs pamatojums. Tā pašā laikā elastību var pieļaut tikai noteiktos apstākļos, un tie arī ir skaidri norādīti, un šī elastība arī tiek izmantota. Ja palūkojamies uz to, kā pēdējo gadu uh, laikā šie pakta noteikumi ir īstenot. Dažām valstīm ir piešķirt papildu termiņš pie no, zināmiem nosacījumiem, piemēram, Nīderlanda ir saņēmusi šādu, šādu pagarinājumu, un es arī iestājos jau iepriekš par to, ka ja valstis pieprasa papildu laiku, pakta īstenošanai, tad ir jāparedz vienlaikus konkrēta struktūrālo reformu pakotne. Ja valstis saņem pagarinājumu uh, fiskālo mērķu sasniegšanai, tad mums ir jānodrošina, lai šis laiks netiktu iznā, izniekots, lai tiktu uh, īstenots uh, šajā laikā struktūrālās reformas un apkarot struktūrālais deficīts. Paldies, un tagad eh, goja vārdā došu vārdu deputātam. Paldies! Dīselblām kungs, lūdzu, eh, piedodiet eh, manu parlamenta man varbūt nepiedienošos tiešumu, bet es saprotu tā, ka jūs skaidrāši pasakat, ka šī glābšanas pakete ir mēsls, bet vienalga turpināsim ar to strādāt. Uh, Baznīcā saka tā, ka ja jūs dzīvojat bez grēkiem un uh, ziedot baznīcai, tad ba eh, debesīs nākotnē jūs tiksiet par to atalgots. Un tas ir tieši tas pats, ko um, ekonomiskā izteiksmē dara trojka. Viņi saka, ja mēs savilksim savas jūslas, tad ilgtermiņā mēs tiksim atalgot. Bet jautājums, cik ilgs ir ilgtermiņa? šī parlamenta sasaukuma uh, vidū mēs jau būsim spējīgi runāt par zaudēto dekādi Eiropā. Un makroekonomikas stundās man uh, saviem studentiem ir jāsaka, neatkarīgi no tā, kādus argumentus jūs lietojat, jums šis arguments ir jāpamato un jums ir jāsalīdzina savu argumentāciju ar uh, reālo situāciju un faktiem. ASV, Japāna, Zviedrija, apvienotā karaliste, visas šīs valsts uzrāda daudz labākus rādītājus eh, nekā Eirozona. Francijā veselu gadu notiek stagnācija, pat eh, Vācija piedzīvo grūtības. Spānija nedaudz ir atlabusi, bet tajā pat laikā tomēr Spānijā joprojām ir milzīgs eh, fiskālais deficīts un viņi varbūt neievies pilnā mērā šos tāpījus pasākums, bet rezultāts ir e, tāds pats. Tad es vaicāju sev, e, vai valstīm domātā šīs specifiskās rekomendācijas, kāpēc tās neko nerunā par makroekonomisko mērķu sasniegšanu ilgtermiņā. Tās neko nesaka par inflācijas mērķi. Inflācijas mērķis ir zem diviem procentiem, bet tū diviem procentiem, bet mums neizdodas to sasniegt. Un uh, par to nekas nav teikts jūsu ziņojumā, un es domāju, ka e, tas ir ļoti nepareizi. Gribētu vaicāt jums vispirms, ņemot vērā centrālās bankas atkarību no Vācijas ekonomikas, kā jums šķiet, kā vērtējams e, Merkels kundzes eh, spiediens uz Dragīkungu turpināt tāpības politiku, un visbeidzot gribu vaicāt, kā eh, jūs izturties pret paziņojumu, ka Eiropas centrālā banka varētu um, ar aktīviem eh, atbalsti, um, atbalstīt un nodrošināt vērtspapīrus, lai stabilizētu ekonomiku atbilde. Paldies par jautājumu. Tātad par telefonu sarunu, kas ir vai nav notikusi, diemžēl es nevaru neko par to teikt, jo es nepiedalījos tajā. Bet es uzskatu, ka Eiropas centrālā banka ir pierādījusi, ka tā ir spēcīga centrālā banka, kas ir spēlējusi ļoti svarīgu lomu eirozonas uh, saglabāšanā šī krīze, šajā krīzes laikā. Un es domāju, ka tās veiktie pasākumi noteikti vainagosies ar panākumiem tuvākajos mēnešos. Protams, varētu būt jautājums par to, vai viņi pilnībā ir izmantojuši visus viņu rīcībā esošos līdzekļus. Par to neesmu pilnībā pārliecināts, bet domāju, ka mēs nevaram gaidīt, lai centrālā banka dot atbildes uz visiem ar monetāro politiku saistītiem jautājumiem. Jūs teicāt, ka visur lietas izstās daudz labāk nekā Eirozonā. Es tam nepiekrītu, jo mēs esam lielā mērā atkarīgi no monetārās politikas un tām šādai situācijai pašai par sevi ir daudz iedzimtie riski, kas varētu izpausties īstermiņā. un tas var izrietēt no ASV monetārās politikas. Mēs redzam, ka tās ietekmi mēs redzam starptautiskā līmenī. Negaidiet, ka monetārā politika atrisinās visas problēmas. Es domāju, ka Eiropas centrālajai bankai ir jāizmanto tās pilnvars, lai izdarītu to, kas ir jādara. Es uzskatu, ka Eiropā ir valstis, kam ir lielāks fiskālās manevrēšanas iespējas. Es domāju, ka uh, publisko investīciju līmenis dažās valstīs varētu tikt palielināts, tīpaši infrastruktūras projektos. Es domāju, ka atsevišķās ekonomikas nozarēs konkrētās valstīs ir iespējams paaugstināt algu līmeni, kas savukārt uh, veicinātu pieprasījumu atjaunošanos, bet Un mums ir jāņem vērā konkrētā valstu situācija, ņemot vērā konkrētās nozares konkurētspēju, un mums ir jābūt ļoti konkrētiem, uh, lai piedāvātu atbilstošos politikas instrumentus. Un tas attiecas uh, gan uz publiskajām, gan privātajām investīcijām, un, kā es teicu, arī augu līmeņu paaugstināšanu. Tātad tam ir jābūt politikas instrumentu kopumam. Priekšsēdētājs, paldies! Diemžēl mums ir jāievēro atvēlētājs laika reglaments, jo pretējā gadījumā visi mūsu kolēģi ne varēs izteikties, bet gribētu lūgt kolēģus uzdot jautājumus eh, trīs minūšu ietvaros un arī mūsu viesim atbildēt neilgāk par piecām minūtēm jo pretējā gadījumā visi nevarēs izteikties. Nākamais runātājs zaļo grupas vārdā Filips Lambert kungs. Es gribētu aicināt jūs būt godīgam un atklātam, Dīseblūm kungs. Udo, es nezinu, kā tu jūties, bet uh, sociālists kā Dīseblūms varētu teikt, kam ir nepieciešām sociāli liberāļi un. Uh, konservatīvie. Es gribēju nedaudz parunāt par to, ko jūs teicāt par struktūrālajām reformām. 25% cilvēku dzīvo uz sociālās iztumtības robežas un nabadzības riska sliekšņa. Jūs teicāt, jā, reformas ir vajadzīgas un tās dod zinām rezultātu, bet uh, izaugsme netiek nodrošināta. Ja jūs esat atbildīgs politikas veidotājs, tad jums ir vajadzīgi arī B plāni. Situācijā, ja pamatplāns nedarbojas, kā panākt izaugsmī, nemazinot vienlīdzību, nepadziļinot plaisu. Ko kādiem elementiem nodokļu likmes vajadzētu palielināt, jo es saprotu, ka darba spēka nodokļu palielināšana nelīdzēs. Šis parlaments ir strādājis pie trojkas darba izmeklēšanas. Es domāju, ka jūs atbalstīsiet arī tālāk uh, šīs trojkas darbas izmeklēšanu turpināšanu, lai trojkas darbu uzlabotu. Um, thank you very much. Liels paldies! Jūs uh, vēlējāties teikt, ka struktūrālās reformas ir novedušas pie nabadzības. Un tas, protams, ir interesants komentārs, bet es īsti to nesaprotu, tāpēc man ir grūti uz to atbildēt. Es uzskatu, ka, un es pašlaik runāju kā Nīderlandes ministrs, uh, manā valstī mēs esam veikuši ļoti daudz reformu, un uh, progress ir atgriezies, bet iesraugos uz tādām valstīm kā Spānija, Īrija, redz, ka tur ir veiktas uh, smagas reformas, darba tirgu un izaugsme ir atgriezusies. Man šķiet, ka analizējot krīzi, mēs mēģinam vainot politiskos lēmumus, kas nesen ir pieņemti bet uh, tam pamatā jau ir struktūrāls problēmas mūsu ekonomikā, un ja mēs tās nerisināsim, tad uh, bezdarbs, kas arī pirms krīzes uh, bija ļoti augsts dažās valstīs, joprojām paliks tik augsts. Uh, un tas nav pieņemami. Ja mēs vēlamies, lai jaunatnē būtu iespējas eh, darba tirgu, ir jāatver tirgus. Ja mēs vēlamies, lai jauniešiem ir labākas iespējas atrast darbu, ir nepieciešams nodrošināt, lai viņi ir labāk apmācīti, lai viņiem būtu iespēja iekļūt šobrīd regulētās, slēgtās profesijās, un tam ir nepieciešams reformas. Es nedomāju, ka mums ir iespēja samierināties ar ļoti zemu mūsu ekonomikas eh, konkurētspēju un vienlaikus gaidīt, ka atgriezīsies izaugsme. Un eh, ne jau visur atbilde varētu būt eh, valsts līdzekļu tērēšana. Es neteicu, ka jūs to teicāt, es vienkārši jums stāstu, ka es tam neticu. Uh, bet es ticu tam, un es to atkārtošu, ka ir nepieciešams uh, labs politiku līdzsvars, tas ir jāpielāgo atbilstoši attīstībai, tas ir viens no elementiem, pie kura mēs uh, šobrīd strādājam. Mēs uh, domājam par investīcijām, kā palielināt publiskās un privātās investīcijas, un ir nepieciešams pielāgot paktu tur, kur tas ir iespējams un nepieciešams. Protams, mums ir jādomā par to, lai politika būtu saprātīga būt, tam būs nepieciešams banku mandāts, bankas mandāts, bet uh, ir jādomā par saprātīgu šīs politikas uh, kokteili vienkārši tērējot vairāk naudas, mēs uh, aizinvestēsimies līdz uh, lielākai krīzē, ir jābūt līdzsvaram. Labi, man vēl palika 30 sekundes, un es to neteicu, bet es pašlaik skatos, ka jūs uzskatāt, ka, jū, ka šī brīža konkurētspējas līmenis ir nepieņemams, bet es neteicu, jūs neteicāt, ka sociālā izstumtība vai nabadzība ir nepieņemama Tāpēc, manuprāt, ir dubultie standarti. Aizbrauciet uz Portugālu, Grieķiju, Īriju. Ja jūs tur nekad neesat bijis, tad uh, eh, pastaigājiet tur pa ielām. Paldies! Es esmu bijis, un es to arī darīšu. Bet eh, jums ir jāsaprot, ka konkurēt spējas nodrošināšana nav pretrunā ar sociālās izstumdības un nabadzības apkarošanu. Es uzskatu, ka konkurēt spējīga Eiropa un spēcīga ekonomika ir pamats nodarbinātības atjaunošanai un jaunu darba vietu radīšanai. Un neradiet pretrunas tur, kur to nav. Paldies, um, DD vārdā Stīvens Mārkungs. Paldies Dīselblom kungām par informatīvo ziņojumu. Es domāju, ka ir labi, ka mēs runājam šeit par tām sāpēm un ciešanām, ko piedzīvo Eiropas iedzīvotāji. Jūs teicāt, ka tīpaši lielās ekonomikas kā Vācija uzņem uh, mm, apgrieziens, bet mēs redzam, eh, ka, piemēram, eh, Vācija um, sāk jau buksēt, un tagad tiek eh, vainot situācija Ukrainā, bet es nedomāju, ka. Um, šie eh, notikumi atspoguļosies statistikā, ko jūs izmantojat, bet eh, vienmēr mēs atrodam aizbildināšanos, kāpēc Eirozonā lietas nenotiek tā, kā mēs gribētu. Vispirms tiek vainota anglosakšu sistēma, pēc tam dalība valsts, kas nespēja sakārtot savu ekonomiku, un tagad Ukraina. Jāsaka, ka šeit varbūt pie vainas ir institūcija realizētā politika. Uh, problēma ir struktūrāla un saistīta tieši ar šīm Eiropas institūcijām. Vai jums tā nešķiet? Uh, otrs jautājums. Padonkungs, Itālijas finanšu ministrs, nesenajā dialogā norādīja, ka būs nepieciešama vismaz trīs gadi pirms reformas dos labumu viņa ekonomikai. Jūs sakat, ka jūsu reformas uzlabos cilvēku dzīves nekvējoties. Uh, Treškārt, Eirozonas, e, Eiropas centrālās bankas e, mērķis attiecībā uz izaugsmi netiek sasniegts. Patiesībā mēs novērojam deflāciju, kas tikai pastiprina problēmas Eiropā, un lasot jūsu ziņojumus vai citu finanšu uh, un citu Eiropas Savienības institūciju ziņojumus nešķiet, eh, ka īstermiņā kaut kas varētu uzlaboties. Vienmēr uzlabošanās tiek solīta ilgtermiņā. Un visbeidzot, Jūs uh, savos vārdos arī atzīstat, ka nodokļu sloks ir liels, mēs tam piekrītam, bet jūsu komentāri attiecībā uz uh, tālāko nodokļu politiku šķiet kā brīdinājums signāls. Šajā komitejā vakar mēs nobalsojām uh, par eh, to, ka finanšu institūcijas varētu tikt aplikts ar nodokļiem, bet vai jūsu komentāri nozīmē to, ka Eiropas Savienībai vajadzētu tagad kontrolēt arī Eiropas pilsoņu nodokļu aplikšanas sistēmas, tātad iejaukties dalībvalsts nodokļu politikas veidošanā? Paldies! Thanks a lot. Um, just... Visablom kungs, paldies! Vispirms par situāciju Ukrainā. Man šķiet, ka jums ir jāsaprot, ka situācija Ukrainā neizveidojās vakar vai pagājušajā nedēļā. Tā ir veidojusies jau ilgāku laiku kopš Krīmas krīzes. Un tas, protams, ietekmē uh, Eh, investoru uzticību, patērētāju pirktspēju un patērētāju vēlēšanos patērēt. Tas, protams, eh, skar arī mūsu biznesa attiecības ar Krieviju un Ukrainu, un šie uzņēmumi, kas cietuši no Ukrainas krīzes, nopietni ir pelnījuši atbalstu. Par reformām ir jāveic eh, reformas, bet tās ir tikai viens no elementiem kopējā pasākuma paketē, un dažām reformām ir nepieciešams ilgāks laiks, piemēram, mājokļu tirgu. Jūs eh, redzat, ka ir nepieciešams ilgāks laiks, tas pats attiecas uz darba tirgus reformām. Uh, lai to rezultāti izpaustos, ir nepieciešams ilgāks laiks. Ja mēs runājam par struktūrālā deficīta mēķi rādītājiem, kas paredz budžeta situācijas uzlabošanos ilgtermiņā, ir jāņem vērā arī ilgtermiņa reformas un to, ka reformu rezultātu izjušanai ir nepieciešams ilgāks laiks. Un es esmu pārliecināts, ka Eiropas parlaments noteikti dos savu ieguldījumu arī šajā procesā. Uh, Vispēcot, jūs paudāt bažas par uh, mūsu darbu pie nodokļu politikas eiro grupā. Neuztraucieties. Es domāju, ka analizējot uh, eirozonas ekonomikas stiprās un vājās puses, ir nepieciešams izvērtēt arī nodokļu jomu. SAO vidējā uh, rādītājā, protams, mēs eh, liekam pārāk, mēs esam uzlikuši pārāk lielu nodokļu slogu tieši darba spēkam. Francija, Spānija, Nīderlanda, tās ir atšķirīgas valstis ar atšķirīgām nodokļu politikas iniciatīvām, un es domāju, ir svarīgi to apspriest. ir jāizvērtē, kas notiek, ja šis nodokļu sloks tiek pārnests uz citiem elementiem, uz citām jomām, ir jāskatās, lai ekonomika tā rezultātā ciest pēc iespējas mazāk. Vai tas nozīmē, ka Eiropas Savienībai būtu jā pārņēma nodokļu politikas regulējums dalībvalstīs? Nē, te iet, mēs runājām par nodokļu politikas saskaņošanu, un Eiropā būtu vairāk jārunā par šīs nodokļu politikas saskaņošanu, lai novērstu izvairīšanos no nodokļiem, uh, nodokļu bāzes samazināšanu, peļņas pārnesi un tā tālāk. Un visi šie jautājumi ir svarīgi mūsu stratēģijas sastāvdaļa, lai eh, uzlabotu Eiropas ekonomiku kopumā. Paldies! Nepievienojušos deputātu vārdā Bernāns Monu. Paldies, priekšsādātāji kungs! Eh, es gribētu jums uzdot vienu jautājumu, jo jūs pārstāvat Eirozonas eh, finanšu ministrus, bet pirmkārt manis atrauc tas, ka Eiropas Savienība nespēja nodrošināt ekonomikas atlapšanu un nodarbinātības pieaugumu. Uh, 1992. gadā, kad notika referendums par Māstrihtas līgumu Francijā, Eiropas valstu vadītāji gan Francijā, gan citur solīja vēlētājiem labklājību. Un kāda ir situācija šobrīd? Visi uh, ekonomikas indikātori ir negatīvi, ekonomikas uh, izaugsme ir nulle un draud recesija un deflācija. Uh, Eiropas konkurētspējā ir stagnē, un Eiropas komisija izsaka brīdinājums Francijai. Tirzniecības bilants ir negatīvs, izņemot tikai Vāciju, kam ir pozitīvs iedzīvotāji. Grims nabadzībā pieauga imigrācija un ir daudz citu problēmu. Tā pašā laikā Eirozonas privātajās bankās uh, finā, ekonomiskā situācija ir pozitīva, jo pastāvīgi Eiropas centrālā banka sniedz atbalstu bankām. Un tas viss tiek darīts uz nodarbinātības rēķina, biržu indeksi aug, un tā pašā laikā iedzīvotājiem uh, mēs prasām veikt upurus. Šī situācija ir satraucoša, vai jūs tiešām joprojām uzskatāt, ka trojkas ultraliberālais modelis visu privatizēt un unificēt Eiropas Savienībā? Vai jūs tiešām domājat, ka tas ir labākais ekonomiskais modelis, kas atbilst mūsu pilsoņu interesēm? Runājot par ekonomikas patriotismu, es baidos, ka tautas izlēms jūsu vietā mainīt šo politiku. Paldies! Um, a lot of the things you... Atbilde. Daudzam, ko jūs teicāt, es negribētu piekrist, bet atlikušajās pāris minūtēs, diemžēl, man nebūs iespējams plašāk izvērst uh, šo um, kolīziju. Uh, bet atbildot uz jūsu jautājumu, jāsaka, ka šīs struktūrālās reformas ir tikai daļa no risinājuma, lai samazinātu valstu parādu, un tas, ko mēs sagaidām no mm, šīm mm, programmām, šīm pielāgošanas programmām, protams, nav pārāk pozitīvi. Vairākām valstīm ir tāda parāda līmeņa, ko nav iespējams uzturēt ilgtermiņā, un uh, mums kaut kas ir jādara, un mēs redzam, ka privatizācija varētu būt viens no risinājumiem, bet, jā, protams, rezultāti nav bijuši izcēli. Jautājums par to, vai trojkas pieeja kā tāda ir pareiza. Jums ir jāapzinās, ka Eirogrupa izvēlējās šādu risinājumu. Trojka pati neveido savu stratēģiju vai savas programmas. Šīs programmas tiek apspriestas ar konkrētajām dalību valstīm, pēc tam apstiprinātas Eirogrupā, un to dara visu attiecīgo dalību valstu finanšu ministri. Tā kā šī doma, ka trojka pat par sevi ir neatkarīga struktūra, kas nekontrolēti un autoritatīvi pieņem lēmumus, ir nepareizi. Ja jūs gribat kritizēt trojku, tad jums ir jākritizē Eirogrupa, jo mēs pieņemam lēmumus par programmām. Vai šīs programmas ir labas? Es domāju, ka tās ir izrādījušās efektīvas, vismaz tās ir mm, ļāvušas. Uh, valstis um, atvilktu no bankrota um, šīs aizas malas. Un um, Programmas ir pierādījušas, ka ir iespējams atrisināt struktūrāls problēmas daudzās valstīs, un daudzās valstīs šīs programmas ir izrādījušās veiksmīgas. Protams, tās vēl nav samazinājušas bezdarbu līdz tādam līmenim, kas būtu pieņemams. Protams, nav atrisināts visas sociālās problēmas, kas radušās krīzes rezultātā, bet, ja tiek runāts par investīciju piesaist atjaunošanu, ekonomikas izaugsmas atjaunošanos un uzticības atjaunošanu, Mm, tad tas ir noticis. Un arī bezdarbs zināmā mērā ir samazināts. Vai es esmu ar to apmierināts, kāda ir situācija patreiz? Nē, protams, es neesmu apmierināts un es piekrītu, ka ir jādara vairāk, bet ir jārīkos līdzsvaroti. krīze lielā mērā ir saistīta ar to, ka parādi ir krājušies ilgā laikā, izmantojot viegli pieejamus finanšu resursus, veidojot lielus parādus, ņemot apjomīgus kredītus. Un es domāju, ka daudz būtu jārunā par godīgumu attiecībā pret mūsu vēlētājiem šajā situācijā. Paldies! Liels paldies! Šī bija pirmā diskusija kārta, kurā uzstājās politiskās grupas. Tagad uzklausīsim deputātu jautājumus. Kā izskatās, mēs esam nedaudz iekavējušies, mums nav daudz laika, tāpēc es eh, nedaudz grozīšu uh, diskusijas struktūru. Grupām būs iespēja uzdot uh, trīs jautājumus, divas minūtes katram jautājumam. Mēģināsim ievērot termiņus un pabeigsim šo viedokļu apmaiņu 10.30, eh, jo arī priekš, uh, Eirogrupas priekšstādātājiem ir citas lietas, ko darīt. Tagad došu vārdu Pablo Cetabitagam, pēc tam nākamajiem runātājiem. Priekšsādātāji mēs esam ieraduši, ka tiek ievērota stingra disciplīna šajās uzklausīšanās, un to dara priekšsādātājs, to jūs līdz šim nedarījāt. Un, protams, ja, grupa, ja politiskā grupa ir pārstāvēta tikai ar vienu cilvēku, tad uh, nevajadzētu būt nekādai, nekādiem pārpratumiem. Disciplīna ir jā, jāievēro no paša sākuma. mēs nebijām disciplinēti jau no paša sākuma. Es saprotu, ka pašlaik 17 cilvēki bija pārāk garš runātājs āraksts, tagad mēs esam atrisinājuši šo problēmu un ieviesoši zināmas grozījumus. Es atvainojos ekon komitejas uh, vadības vārdā. Tā jau nav runa par uh, dažām sekundēm, bet gan par pārāk garu sārakstu. Nekavēsim lieki laiki, tagad došu vārdu uh, Pablo Dzalvavīram. Liels paldies priekšsādātāji, liels uh, eh, laipnis veicu šeit Deisel Blūma kungu un liels paldies par jūsu skaidrojumiem. Es piekrītu jums, situācija Eiropas ekonomikā ir ļoti trausla un mūsu atbildība ir uh, kaut ko darīt lietas, dabā, lietas labā. Jūs uh, daudz minējāt pareizās uh, politikas kombināciju un dažas valstis ir piekopušas neveselīgu nodokļu politilīgu. Es piekrītu jums, bet manuprāt ir ārkārtīgi būtiski uzsvērt arī ekonomisko reformu nozīmību. Gribētu zināt, ko jūs par to domājat. Ja mēs neveicam pietiekami apjomīgas reformas, tad eh, kāda tur ir Eiropas eh, centrālās bankas atbildība? Vai viņi ir atbildīgi par Eiropas uh, izaugsmes problēmu risināšanu? Šķiet, ka Mārio Dragi neliek pārāk lielas cerības uz to, ka šie nacionālajie pasākumi varēs tikt īstenoti, bet es gribētu zināt, ko jūs darītu, ja jūs būtu ECB priekšsādātājs, vai jūs darītu ko vairāk nekā uh, Eh, līdz šim ir darīts. Un es gribētu saprast, kādas cerības jūs saistat ar investīciju plāniem, kurus ir pieteicis eh, gaidāmais Eiropas eh, komisijas priekšsādātājs. Vēl gribētu zināt, ko jūs domājat par eiro vērtību, vai eiro stingrā vērtība nav arī devusi savu ieguldījumu ekonomikas eh, trauslumu vērtēšanā. Bērses kundze, paldies priekšstādātāji. Desablūma kungs, jūs jau komentējāt Mario Draghi runu, kurš ir Eiropas centrālās bankas priekšstādātājs, un viena interesanta lieta šajā runā bija tāda, kas man pārsteidza, ka centrālā banka nodarbojas ar algu jautājumiem, bet varbūt uh, Es nepareiz sapratu, kā lai ņem vērā bezdarba jautājumu, kurš ir ārkārtīgi būtisks raižu faktors un nodarbina, ir uh, krīzes pamatā Eirozonā. Vai mums ir kolektīva atbildība par to? Katras dalībvalsts ceļa kārte ir uh, sniegti ekonomiskie priekšnosacījumi, kas uh, tiek vērsti uz to, lai veicinātu izaugsmi, un specifiskās rekomendācijas ir būtisks elements uh, tajā skaitā, lai noteiktu katras valsts uh, struktūra reformas liekas. Šobrīd mēs redzam, ka notiek inflācijas mazināšanās, kas nebija gaidīta, ka situācija ar bezdarbu ir pilnīgi nepieņemama un izaugsmes situācija nesasniedz gaidīto. Vai mēs tiešām pilnībā ignorējam šo realitāti vai, un turpinam uh, Uh, īstenot uh, šīs apšaubāmās reformas, vai arī mēs izmantosim elastību, ko nepieciešams darīt, lai ņemtu vērā esošo situāciju, ņemot vērā apusējo izpratni par šo lietu. Liels paldies, Pērvanša, tagad Danuta Hubner lūdzu. Liels paldies, priekšsādātāji. Man ir viens īsts komentārs un divi jautājumi. Mans komentārs ir saistīts ar to, ka Tad, ja mēs eh, raugāmies uz deflācijas riskiem, kas parādījušies pēdējo gadu laikā, tad izskatās, ka tas nav tikai vienas valsts mm, fenomens. Šķiet, ka deflācijas risks eh, pašlaik eh, skar visu eirozonu, un tas nozīmē, ka mums kopīgi ir jārisina dalību valstu valdībām sadarbojoties deflācijas riski un jāskata Eirozonas uh, makroekonomikas politika kopumā. Mans jautājums ir sakojošs. Nesen daži eksperti apgalvoja, ka deflācija Eirozonā var tikt uzskatīta par izņēmumu gadījumu, kas uh, saistīta, un tas nozīmētu, ka uz laiku augstāks uh, deficīts būtu atbilstošs uh, fiskālajam paktam un izaugsmas un eh, nodarbinātības faktam. Es gribētu saprast, kā jūs eh, traktējat šo elastību, ieskaitot eh, šo elementu. Un otrs jautājums ir saistīts ar Eirozonas institucionālo struktūru un šī brīža izaicinājumiem. Vai nacionālās atbildes koordinēšana uh, reaģējot uz valstu specifiskajām rekomendācijām, kas jums ir personīgs izaicinājums, vai tā ir pietiekama pašreizējā kontekstā, vai arī ir nepieciešams jauns institucionāls satvers Eirozonas uh, līmenī makropolitikas koordinēšanā, vai tas nozīmē, ka Eirozonās priekšsādātāja nostāja pastāvīgi mainās, vai jūs uzskatāt, ka ir nepieciešams jauns institucionāls satvers, iekļaujot tajā arī citas Eiropas institūcijas, vai mēs ejam pareizajā virzienā? Thank you. I'll try and... Uh... Liels paldies, mēģināšu atbildēt uz šiem jautājumiem. Zalbergs kundze, liels paldies par jūsu jautājumu. Nu, jā, ir iespēja kritikai par dalību valstu izvēlēto pieeju, mm, darba kārtībai daudz ko ir iespējams darīt. Un, protams, dažas valstis būtu varējušas darīt vairāk. Bet, piemēram, šī brīža Itālijas un Francijas valdības ir bijušas diezgan ambiciozas veicot reformas, kuras nesen apstiprināja jaunā valdība Parīzē. Un es domāju, ka tur ir iemesls optimismam tomēr daži no struktūrālajiem jautājumiem tiešām ir jārisina dalībvalstīm. Jūs teicāt, ka Dragī kungs eh, nesniedz nekādas cerības, un nu, es tam nevarētu piekrist. Es domāju, Dragī eh, kungs uzskata, ka būtiskākā problēma ir tāda, ka nevajag gaidīt visu no monetārās politikas, dariet eh, to, ko jūs varat darīt ar nodokļiem, uh, Dariet to, ko jūs varat uh, izdarīt, palielinot investīcijas, koordinējot nodokļu politiku Eiropā un tām līdzīgi, un es pilnībā viņam piekrītu. Būtiskākā problēma ir tāda, ka rīcībai jāsako gan monetārajā, gan budžetārajā jomām. Runājot par investīciju plāniem, par kuriem runāja Junkara kungs, mm, es domāju, ka jaunā komisija pavisam drīz nāks klajā ar jauniem priekšlikumiem, bet arī tur, manuprāt, ir jāraugās uz Eiropas fondiem, kā mēs izmantojam tos. Es uh, uzskatu, ka tam arī būtu jābūt plāna daļai. Un tālāk. Mm, Eiropas investīcija bankas plāni un tā tālāk. Es domāju, ka tas viss ir jāliek kopā ir jāizmanto visi instrumenti un rīki, kas ir mūsu rīcībā, lai izstrādātu ambiciozu un visaptverošu investīciju plānu. Kas attiecās uz eiro zonu, patiešām inflācija rūk, bet tas īstermiņā un vidējā termiņā īpaši neietekmē eksporta iespējas. Un tomēr šobrīd eiro stiprums it kā pazeminās, tas varētu būt lietderīgi. Bērises kundze, jūs jautājāt, vai mēs uh, neesam akli pret realitāti. Es nedomāju, ka tā ir. Varbūt pirms pusgada valdīja vispārējais optimisms par to, ka izaugsme kļūst straujāka, un šobrīd pēc pusgada mēs saprotam, ka vairākas lielās valstis uh, samazina ekonomiskās atvesļošanās tempus, un tas mūs visus ļoti nodarbina. Mēs nevēlamies, lai mēs um, nonāktu pie ekonomiskas stagnācijas, un tāpēc ir nepieciešamas politikas iniciatīvas, piemēram, investīcija, darba kārtība, par kur mēs runājām, monetārā politika. Es teicu, ka pārvaldības padomas jūnija darba kārtība ir jāīsteno, un, protams, ir jāizmanto arī elastīguma iespējas, bet nedrīkst um, ļaut brīvu vāļu itin visam. Dažas valstis uzskata, ka elastība nozīmē pilnīgi atraisītas rokas, bet es domāju, ka tas tā nav. Hübneris kundze runāja par deflācijas risku Eirozonā. Jā, jums ir zinām taisnība tā ir kļuvusi par uh, problēmu un tā ir visas Eirozonas atbildība. Es uh, tiešām neredzu deflācijas risku, bet es redzu, ka ilgtermiņā varētu valdīt ļoti zema inflācija, kas ir jāpārvēr, un, kā jau es teicu, tā ir visa mūsu kopīgu atbildība visai Eirozonai, gan politiķiem, gan baņķieriem. Un, protams, ārkārtas apstākļi. Tas ir interesants jautājums, kas ir bijis mūsu darba kārtībā novembrī, kad mēs runājām par budžeta projektiem. Ja inflācija atsevišķās valstīs būs ļoti zema, vai to var uzskatīt par ārkārtas apstākļu pakta izpratnē, man ir pāragri par to spriest. Ja atkāpes no aplēsēm, kas, kuras iepriekš sagatavoja komisija, būs ļoti spēcīgas, ļoti lielas, uh, un es īsti nezinu, vai šī brīža zemā, zemais inflācijas līmenis varētu kvalificēties kā ārkārtas apstākļus, tad es domāju, jānogaida, kamēr komisija sniegs uh, savu atzinumu par to, un tad mēs to varēsim apspriest Eirogrupā. Lielas paldies, Fernandes kungs! Buenos días, eh, bienvenido, presidente Eirogrupā. Lielas paldies, uh, priekšsādātāji! Paldies arī Eirogrupas priekšsādātājiem par viņa vārdiem. Uh, Tomēr jāteic, ka es eh, nevaru situāciju vērtēt pozitīvi. Es uzklausīju jūsu viedokli par Eiropas semestri, un man jāteic, ka šī brīža Eiropas semestrī mēs runājam tikai par nacionālo skatījumu uz problēmām, un ir grūti ņemt vērā mm, parādnieku valstu tirzniecības bilances vērtējumu. Monetārajā savienībā tas, protams, tieši ietekmē visas dalībvalstis, un šīs sakas līdz šim nav pareizi tikušas novērtētas. Tiek uzstaigi rekomend... ir izteiktas uzstaigas rekomendācijas šīm valstīm, un tagad es pievērsīšos otriem jautājumam nav nekādas kopīgas analīzes par to, kā attīstās valotas, valotas savienība nav bijušas diskusijas par apjomīgām reformām, kādas ir nepieciešamas Eirozonai. Ir nepieciešama kopēja fiskāla politika un eh, kas eh, ir būtiska iekšējā tirgus funkcionēšanai, ir nepieciešama globāla perspektīva komisijas darbā, un šis darbs ir jāpārceļ no uh, valstu valdību kompetences uz Eiropas komisijas kompetenci, iesaistot arī parlamentu. Tas ir jādara, lai atgūtu pilsoņu uzticību, jo, kā jau es teicu, dalību valstis šo uzdevumu vairs nevar veikt. Mums ir nepieciešama lielāka teikšana, citādi mēs iebrauksim sienā. Uh, Vai jūs uzskatāt, ka ir pietiekami ar nacionālajām reformām, lai risinātu šo krīzi, tādējādi vēl vairāk sadrumstalojot uh, dalībvalstu ekonomikas, vai ir iespējams visu atrisināt ar valūtas, ar monetāro politiku? Vai tas radīs labāku izaugsmu? Es tā nedomāju. Ir nepieciešams kopējs, uh, kopēja Eiropas izaugsmes. Uh, politika, politika un fiskālā politika, un ir nepieciešama zinām elastība valstīm. Vai jūs uzskatāt, ka Eiropa grupas priekšsādātājs um, veids visu nepieciešamo? Langas kungs, liels paldies! Es gribēju izteikt komplimentu Deiselblūma kungam par to, kā jūs šeit uh, skaidrojat pieņemtos lēmumus. Tas tiešām ir apbrīnojami Man ir trīs nelieli jautājumi. Pirmkārt, eh, kā jūs redzat tālāko attīstību monetārajā politikā? Jūs teicāt, ka tas ir centrāla banku kompetencē, bet Dragi kungs neko jaunu jau nepateica. Viņš teica, ka monetārajā politika ir tāda neskaidrojuma, bet mums ir zināmi instrumenti. Un tad viņš vēl izteicās par Junkera programmu, par Eirogrupas darba koordināciju un par struktūrālajām reformām dalību valstīs. Nekā jauna tur nebija. Tomēr ASV pašlaik eh, ir cita tendence, tur monetārā politika attīstās pretējā virzienā. Un vēl viens jautājums uh, par to. 19. Uh, dalībnieks drīzumā parādīsies Eirogrupā. Septiņas valstis ir, septiņās valstīs ir īpaši noteikumi. Man īpaši interesē Zviedrija, kura ļoti sen izpilda nosacījumus, kā jūs vērtējat viņu pievienošanos Eirozonai. Un treškārt, uh, jūs sniedzot atbildi uz nodokļu politikas koordināciju, uh, Mm. Un es gribēju jautāt eh, jums kā Nīderlandes eh, premjerministram un eh, Nīderlandes finanšu ministram Eirozonas priekšsādātājiem, vai tiek domāts par īrijas un Nīderlandes nodokļu modekļiem, par to, ka Nīderlanda, piemēram, neuzliek nodokļus licenču ieņēmumiem. Uh, un līdzīgi arī īrijā, un tāpēc eh, divas trešdaļas eh, galveno koncernu ir nodibinājuši savas pārstāvniecības īrijā. Licences viņiem ir Nīderlandē, un tādējādi viņi gūst eh, būtiskas nodokļu priekšrocības. Vai jūs esat gatavi par to domāt? Liels paldies, Pējēkungs! Paldies, priekšsādātāji! Daiselblūmkungs, jūs daudz runājāt par uh, privātajām publiskajām in investīcijām. Uh, Un eh, mēs uzskatām, ka ir nepieciešama skaidra un precīza programma, lai to atbalstītu. Tāpēc man ir viens jautājums. Gribētu zināt jūsu viedokli par vienu diezgan tehnisku problēmu par mm, investīciju fondu. Vai par to tiek domāts? Manuprāt, man pārsteidz tas, ka pašlaik uh, netiek veicināta atgriešanās pie taupīšanas, eh, kas ļautu mums veikt lielākas investīcijas. Piemēram, Bēļģijā mm, apt, ir, ir veiktas aptuveni 50% eh, apmērā mm, Beļi. No 2010. līdz 2014. gadam mēs būtībā ne tikai mm, veicinām, bet pat eh, aizliedzam investīcijas nostājoties uz uh, pārādā ieslīgšanās ceļa. Pašlaik uh, tiek, uh, ar investīcijām tiek sekts tekošā konta deficīts. Manuprāt, tas ir nepiemērāts risinājums, un es gribēju teikt, ka pateicoties uh, Eiropas uh, struktūra fondiem, protams, ka mana komūna ir varējusi uzrādīt uh, zinām ekonomisko aktivitāti, kas ir bijusi diezgan rentabla, bet uh, ņemot vērā jauno politiku, tas vairs nebūs iespējams, jo būs sasniegts iespējamais maksimālais parāda līmenis. Vai jūs uzskatāt, vai, lai uzturētu ekonomisko aktivitāti, Vai šīs publiskās eh, investīcijas nevarētu neieskaitīt parādā? Un varbūt arī programmas, ka, kurās tiek iemaksāts eh, līdzfinansējums. Vai to nevar uzskatīt par izaugsmes eh, faktoru? un neskaitīt pret, pretī izaugsmes un stabilitātes paktā noteiktajiem parādam. Varbūt uh, būtu iespējams, ka budžeta politika varētu spēlēt lielāku lomu un kā prasa Junkers, viņš prasa būtiskas uh, investīcijas. Tomēr uh, rodas jautājums, kā gan veikt uh, šīs investīcijas, ja tās tiek pieskaitītas parādiem. Liels paldies! Thanks very much. <clears throat> Liels paldies! Fernandes Elvāresa kungs runāja par savām bažām vai to, vai nacionālās reformas vien mūs nostādīs uz izaugsmes ceļa. Nē, atbilde ir nē. Tām nevajadzētu būt tikai nacionālām reformām, tai nevajadzētu būt tikai monetārajai politikai. Un, manuprāt, tā ir atbilde arī uz Langis kunga jautājumu par monetāro politiku. Manuprāt, mēs monetāro politiku jau attīstam dažādos virzienos, paplašinām tās iespējas tādā veidā, kā tas iepriekš līdz šim nekad nav ticis darīts, nevien tikai Eiropā, bet arī ASV un apvienotajā karalistē, tāpēc monetārā politika jau tiek staipīta dažādos virzienos. Bet man te ir pilnībā jāpiekrīt Mario Dragī. Visas problēmas nevar atrisināt ar monetāro politiku, jo tas rāda vairākus riskus, kurus mēs nevēlamies piedzīvot, tāpēc Vēlreiz gribēju teikt, ka ir mm, monetārā politika kopīgi jāizmanto ar nacionālajām reformām Eirozonas valstīs. Par to mēs Eirozonas eh, grupā runājam. Ir nepieciešama saprātīga nodokļu politika, kas ļautu atgriezties pie izaugsmes, kas paredz arī elastīgumu iespējas noteiktās robežās. Un pie tā mums vajadzētu strādāt kopā ar jauno komisiju. Jaunā komisija sacīja, ka tā strādās pie plāniem, lai palielinātu investīcijas, kas šobrīd ir ārkārtīgi būtiskas, lai ekonomika atgrieztos pie izaugsmas. Un vēl bija jūs pēdējais jautājums, vai būtu nepieciešams pastāvīgs priekšsādātājs. Es domāju, ka mums būtu nepieciešama diskusija par to, un es esmu noskaņots atvērti arī īstermiņā par Eirozonas pārvaldību. Tomēr vispirms ir nepieciešamas ambīcijas, uz kurām balstīties, jādomā par jomām un cik tālu mēs vēlamies nodot eh, suverenitāti Briselē, kādās jomās, cik lielā apjomā. Un eh, viens no šīs diskusijas elementiem galu galā varētu būt tas, ko tas nozīmētu institūcijām. Es nedomāju, ka to ir iespējams pagriezt otrādāk, ka var teikt, ka ir nepieciešams pastāvīgs priekšstādātājs, liels eh, personāls. Nē, tiešām vajadzētu apspriest, kādam vajadzētu būt pastāvīgā priekšstādātāja uh, pilnvarām lomai, ko tas nozīmētu attiecībā uz atbildību nacionālā un Eiropas līmenī. Es uzskatu, ka šāda diskusija ir nepieciešama, bet ir nepieciešama pareiza secība. Vispirms jārunā par politikas saturu un atbildību, pirms mēs sākam domāt par jaunu institūciju veidošanu. Vismaz manā izpratnē tādā, tāda būtu pareizā secība. Atbildēju uz uh, Langas kunga jautājumu par monetārās politikas uh, jauniem virzieniem. Domāju, ka mēs jau esam bijuši pietiekami novatoriski, Un runājot par eh, nākamo pievienošanos eh, Eirozonai, jūs zināt, ka pāris jaunas dalībvalstis ir pievienojušās pat laikā, kurā mēs runājam par eiro krīzi, un šīs valstis ir pierādījušas un eh, ir pārliecinātas par to, ka ir ļoti būtiski iestāties Eirozonā, lai nodrošinātu tās politisko, finansiālo un ekonomisko stabilitāti. Es pilnībā atbalstu Baltijas valstis, tās ir tās valstis, par kurām es runāju, un es atbalstu viņu pārliecību, ka nākotnē politiskā un ekonomiskā stabilitāte saistās ar dalību Eirozonā. Es sagaidu, ka Eirozona tuvāko gadu laikā pieaugs, palienāsies. Bet tas ir tikai tāds vērtējums. Protams, es par to priecātos. Uh, Un tālāk par likumīgu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Mana mīļākā tēma. Var jums apliecināt, ka Nīderlandes valdība ir veikas vairākas pasākums, lai cīnītos uh, pret, tiem, pret tām parādībām, ko jūs minējāt. Viens no iemesliem, kāpēc daudz starptautiskās uh, kompānijas nāk uz manu valsti, ir tas, ka mums ir ārkārtīgi liels uh, divpusējo nodokļu nolīgumu skaits. Mēs pašlaik pārskatām šos līgumus un vērtējam iespējas, kā novērst izvairīšanos no nodokļu nemaksāšanas, ko pārēc šie līgumi. Mēs esam veikuši daudz grozījumu šajos nolīgumos, lai izvairītos, lai apkarot nodokļu nemaksāšanu. Tā tiešām ir būtiska problēma un mēs esam gatavi ar to strādāt. Visbeidzot, atbildot Bajets kungam, šķiet, ka es pareizi izrunāju jūsu vārdu, jūs runājat par to, vai vietējām valdībām būtu iespēja veikt investīcijas, bet tas ir saistīts arī ar to, kā tiek gūts finansējums šiem investīcijām vietējā līmenī. Es domāju, ka realistiski paktā ir paredzēts tas, ka tiek ņemts vērā vietējo pašvaldību un reģionālo pašvaldību parādu apjoms, ka tiek runāts par valsts parādu, un ja tas vairs netiktu ieskaitīts parādā, tad tas eh, būtu būtisks risks finanšu stabilitātei. Haisa kungs, lūdzu. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsādātāji. Arī es gribēju laipni sveikt Daiselblumu kungu mūsu komitejām kura man ir personīgi ir jauna komiteja, bet uh, pēdējo gadu laikā es uh, esmu novērojis, ka jūs esat ļoti efektīvs Eirogrupas priekšsādātājs un es uh, novēlu jums vislabākos panākumus nākotnē. Es uh, uzskatu, ka jūs savu ievadvārdu noslēgumā pareizi norādījāt, ka daudzas valstis ir veikušas eh, būtiskus, ir, ir būt daudz ko upurējušas - Portugāla, Grieķija, un šobrīd Portugāla ir atgriezusies starptautiskajos eh, monetārajos tirgos. Viens no priekšlikumiem, kas eh, nesen ir publiskots, ir ierosinājums, ka saistībā ar SVF finanšu daļu trojkas līdzekļos daudzās valstīs, piemēram, Latvijā, Ungārijā un citās, ir iespējams eh, šo atlikušo SVF parādu atmask, atmaksāt ātrāk, bet, protams, tam ir nepieciešama eirozonas eh, piekrišana. Es saprotu, ka šis eh, jautājums tagad ir formāli apspriests. Vai es drīkstētu lūgt eh, jūs paskaidrot savu viedokli par šo jautājumu? Vai tās valstis, kuras ir bijušas programmās un vēlas ātrāk atmaksāt eh, parādus par, un aizņemties no jauna par zemāku procentu likmi, varētu to darīt? Un vēl es gribētu zināt, kā Eirozona rīkotos ar šādu pieprasījumu, ja tas tiktu formāli izteikts. Paldies priekšsādātāji, laipni sveic šeit Eirogrupas priekšsādātāji. Vispirms par vēlēšanām. Jūs teicāt, ka vēlēšanas uh, Holandē lielā mērā koncentrējās uz uh, nodokļu jomu, un es uh, pārstāvu mm, to daļu, kura prasa ne tikai deficīta normas, bet arī bezdarba Eh, rādītāju normas, un tas uh, prasītu zināmu nodokļu politiku, bet arī zināmu elastīgumu. Gribētu zināt, kāda ir jūsu pieeja šim dialogam. Un tagad es atgriezīšos pie iepriekšējas eh, viedokļa apmaiņas, kas jums bija ar Bulmanu kungu. Jūs teicāt, ka ir iespēja apvien, savienot uh, gan uzticību, gan elastīgumu. Jūs teicāt, ka mm, tās varētu būt struktūrāls reformas, um, valsts investīcijas, un ka varbūt atsevišķām valstīm varētu tikt dots ilgāks laiks, lai sasniegtu eh, fiskālā deficīta noteikto līmeni, bet es gribētu, lai jūs konkrētāk to pakomentētu, vai jums prātā ir kāda formāla procedūra, vai jūs vēlaties uzņemties iniciatīvu, iekļaujot elastīgumu mm, paktā, un eh, kā vienlaicīgi apvienot eh, uzticības saglabāšanu un uh, reformas. Moresan kungs, paldies priekšsādātāji, paldies Eirogrupas eh, priekšsādātāji, jūs esat arī mūsu jauno deputātu vidū ļoti laipni šeit gaidīt. Šī ir pirmā reize, kad mums notiek viedokļa apmaiņa, mēs esam par to ļoti pateicīgi. Jūs teicāt, ka šī brīža ekonomiskajā situācijā. Uh, visu nevar izdarīt ECB, ka ir nepieciešama plašāka politika. Es tam pilnībā piekrītu, un es saprotu, ka jums ir taisnība arī, ka jūs sakāt, ka ECB viena pati pieņem lēmumu par to, kad un kur tā darīs vairāk. Tāpēc mani jautājumi jums ir saistīti ar sākām. Uh, reālajai ekonomikai, tad, ja ECB eventuāli veiktu intervenciju tirgu? Vai jūs uzskat, ka ECB darītu vairāk, piemēram, rīkotos kvantitīvās atvieglošanas jomā, vai tas uh, nozīmētu, ka bankas uh, MVU izsniegt vairāk kredītu, vai tas nozīmētu lielākus izdevumus, uh, patēriņa kredītus, vai jūs uzskat, ka uh, ECB intervence ir priekšnosacījums, lai tas darbotos, un vai ECB veic eh, kaut kādas eh, stimulus eh, struktūrālām reformām? Otrakārt, ja ECB izlēmtu veikt intervenciju, vai jūs neredzat, ka varētu veidoties aktīvu cenas burbulis? Paldies, priekšstādātāji kungs! Paldies par jautājumiem. Vispirms atbildēšu reiz kungam. Jā, prieks jūs redzēt atkal. Uh, Uh, šeit un uh, citā lomā un citā amatā. Jūsu jautājums bija ļoti konkrēts par startautiskā valūtas fonda aizdevumiem. Uh, īrija tas jau ir zināms, apspriež iespēju priekšlaicīgi atmaksāt šo aizdevumu, un tā varētu ietaupīt procentu maksājumus diezgan lielu summu. Uh, Eh, īrijas ministrs ir vērsies pie manis un citām iesaistītajām institūcijām un informējis, ka šāda iespēja tiek apspriesta, un es, eh, mēs šo jautājumu izskatīsim mūsu septembra sanāksmē. Nākam nedēļa, eh, balstoties uz īrijas lūgumu, kurš gan vēl nav nemaz izteikts, tādēļ es uh, būšu piesardzīgs uh, šajā jautājumā. Tātad šis jautājums būs jāapspriež, ja tas tiks ierosināts gan Eirogrupā, gan Ekofinā, jo uh, šeit ir runa tikai par uh, SVF aizdevumu priekšlaicīgu apmaksu, bet ne par uh, atmaksu citām institūcijām. Tātad šo jautājumu apspriedīsim Eirogrupā nākamnedēļ. Tankungs, uh, arī jūs labi pazīstu, esam bijuši kolēģi Nīderlandes parlamentā, tad jūs uzdevāt jautājumu par elastību un reformu saskaņošanu. Protams, uh, saskaņā ar paktu ir gan korektīvais, gan preventīvais uh, pīlārs, ja var teikt tā. Un šajā korektīvajā pilārā ir paredzēts, ņemot vērā ārkārtas apstākļus un tā tālāk un tā tālāk, piešķirt valstīm pagarinājumu mērķu sasniegšanā, bet tā pašā laikā jābalstoties uz šiem kritērijiem tiek piešķirts papildinā, eh, pa, pagarinājums, tad jānodrošina, lai laiks netiktu izniekots neliederīgi, bet lai tiktu veiktas eh, reformas. Un uh, Uh, lai tās tiktu iekļautas uh, darba kārtības, uh, darba kārtībā. Un tālāk par struktūru deficītu un diezgan sarežģītajiem ar to saistītajiem rādītājiem. Es domāju, ka par to mēs diskutēsim izvērtējot divu paku un sešu paku. Uh, Un, protams, šeit ir runa par starp posmu mērķi, un eh, šeit ir jāņem arī vērā laika faktors. Ir reformas, kuru īstenošanai ir nepieciešams laiks, un arī uh, šo uh, reformu rezultātu gūšanai arī ir nepieciešams laiks, un lai šīs šie rezultāti atspoguļotos budžetā. Tas ir jāņem vērā, aprēķinot vidusposma mērķus valstīm, tātad uh, tiks ņemts vērā, kādas reformas, struktūra reformas tiek veiktas attiecīgajā valstī bet šeit ir skaidri jānošķir korektīvie pasākumi un preventīvie pasākumi, un cerams eh, arvien vairāk valstu pievērsīsies šiem preventīviem pasākumiem, kas paredzēti paktā. Mm, tas arī viss, ko vēlējos eh, teikt par šo jautājumu. Un eh, visbeidzot, Morrison kungs, es ceru, ka pareizi izrunāju jūsu uzvārdu, norādīja, ka viņām bija prieks dzirdēt, ka esot, es esot teicis, ka atbildi nesniegs ECB. Es teicu, ka atbildi sniegs ne tikai ECB, ka nevar gaidīt visu atbildes no ECB. Un uh, runājot par kvalitatīvo atvieglošanu, tad eh, vispirms būtu jāpagaida jūnijā veikto pasākumu rezultāti. Mums ir jāizvērtē, kāda ir eh, šo pasākumu eh, rezultāti, tā skaitā TRLO programmas rezultāti. Un uh, ir taisnība arī, ka ja tiek piedāvāts pārāk daudz lētas naudas, tas tikai var uh, veicināt uh, burbuļu parādīšanos ekonomikā, kas, uh, kam nākotnē varētu būt negatīva ietekme. Ja uh, pārāk koncentrējas uz monetāro politiku, tad šāds risks var būt. Liels paldies! Uh, mūsu viesim par atbildēm. Paldies visiem diskusijas dalībniekiem. Tā bija tiešām ļoti interesanta diskusija un mums ir jāturpina debates arī par elastību. Un mūsu nākamā sanāksme notiks 22. un 23. septembrī. Līdz ar to šī sanāksme slēgta.